Labajovas ziņojums kop uzņēmums Shift to Rail izpildes apstiprinājums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Liels paldies par ziediem, saka priekšsēdētājs. Tagad izsludinu sēdē īsu pārtraukumu. Um, prošam paņstvā. Godātie deputāti, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Licakungs, lūdzu. Licakungs. Dankašen. Um, prošam paņstvā. Vispirms vēlos jūs informēt, eh, ka eh, nav nekādi grozījumi iesniegti par NV atzinumu no vakardienas atbilstoši 230. Eh, pānta 4. punktam. Tas ir ticis apstiprināts. Vēlos vaicāt visiem lūdzu pamest šo zāli klusu, ja jūs nepiedalīsieties nākamajās eh, debatēs. Vēberkungs, lūdzu, ievērot disciplīnu. Lielas paldies! Pārējām pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir dalīkunga ziņojums emisiju standārti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciāliem transportlīdzekļiem. Un kā uh, eh, pirmajai eh, uh, eh, dod vārdu dalīkundzei kā referentei. Četras minūtes lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi! Vēlos vispirms pateikties visiem ēnu referentiem, ar kuriem kopā strādāju pie šīs likumdošanas. Paldies par jūsu ambīcijām, par jūsu atšķirīgajiem viedokļiem un idejām, kas daudzkārtīgi e, ļāva e, man e, sagatavot spēcīgāku un labāku ziņojumu. Pēdējie mēneši nebija viegli, bet šodien mēs esam šeit, jo mēs visi saprotam, ka uz oglekļa neitrālu ekonomiku balstās mūsu ekonomikas nākotne, eh, eh, vides aizsardzība, un tas noteikti uzlabos mūsu eh, ražotāju konkurētspēju. CO2 emisiju samazināšana vieglajiem pasažieru automobīļiem un komerc transporta līdzekļiem ir daļa no lielākas kopainas, kas paredz pāreju uz ilgtspējīgiem ekonomikas modeļiem, kur jaunās tehnoloģijas un inovācijas var zelt un plaukt, un kur investīcijas tiek novirzītas izpētēji un izstrādēji. CO2 emisiju samazināšanas mērķi, kas apstiprināti trialogu sarunās laika posmam no 2020. līdz 30. gadam, ir solis šajā virzienā, bet tas ir tikai sākums pārējai uz nākotnes ekonomiku. Pēc mm, vairākām tikšanās reizēm ar padomu un komisiju mēs. Uh, vienojāmies par to, ka jaunajiem autom, viegliem automobīļiem e, ir e, no 2031. gada jāsamazina emisijas par 37% vieglajiem automobīļiem un 31% um, vieglajiem komerc e, transportlīdzekļiem. Uh, Eh, pārēj uz eh, jaunām tehnoloģijām šeit ir ļoti svarīgi, un man ir prieks, ka mums ir izdevies sasniegt to, ko esam sasnieguši. Eh, mums nācās cīnīties ar, gan ar sākotnēju opozīciju, pat no dažām dalībvalstīm, gan bija jāpārvar lobijas spiediens, bet es domāju, ka mums ir izdevies likvidēt nepilnības esošajā likumdošanā un padarīt to spēcīgāku. Mēs uzskatām, ka pārēj uz jaunu testa ciklu neļaus ražotājiem. Uh, mākslīgi uzpūst um, testa um, pārbaužu un testa braucienu vērtības un uh, tiks uh, veikti mērījumi um, reālos braukšanas apstākļos uz ceļiem, nevis laboratorijās. Un parlaments ir izdarījis, spied, izdarījis spiedienu, lai notiktu pārēj uz e, jaunām tehnoloģijām, e, tiktu veicināts publiskās un privātās investīcijas jaunajās tehnoloģijās. Saprotot ārotbiedrību bāžas likumdošanā ir paredzēts arī asignēt neizlietotos emisiju Uh, mm, maksājumus, uh, lai uh, varētu nodrošināt darba ņēmēju pārkvalificēšanos, kur tas nepieciešams, un atbalstīt Eiropas automobīļu ražošanas industriju un konkrēti darba ņēmējus. Jaunā likumdošana nozīmē uh, to, ka um, jaunote, ar jaunām tehnoloģijām aprīkotie automobīļi būs uh, pieejamāki patērētājiem un mums būs tīrāki uh, emis, uh, transporta līdzekļi ar zemākiem emisiju līmeņiem. Un šī ir mūsu iespēja iedvest jaunu dzīvību Eiropas Savienības autobūves eh, nozarē un vēlos vēlreiz pateikties eh, komisāram Kaņete eh, par līdzdalību un pozitīvo atbalstu. Paldies arī visiem ēnu referentiem un pāriem, kur devu savu pienesumu. Paldies, un tagad komisijas vārdā dodu vārdu komisāram Ariesam Kaņete, lūdzu. <coughs> Priekšsēdētāj kungs, gudētā referents kundze, dalīdāms kungi deputāti. Jā, šodien man prieks ir uh, runāt par ļoti veiksmīgu likumdošanu, ko pieņemsim attiecībā uz emisiju standartiem uh, jaunavieglām pasažieru automobīļiem, jaunaviegliem komerciāliem transporta līdzekļiem pēc 2020. gada. Šis ir tiešām liels sasniegums, arī runājot par komerc, komerciāliem transporta līdzekļiem, izveidojam visaptverošu tiesību aktus atvēru 2030. Eh, gadam. Tas bija pat mm, iespējams pateicoties sarunu vedējiem no abām institūcijām. Es īpaši silti pateicos referentei eh, Dalī pār to, ka viņa vadīja darbu pie šī izaicinājuma pilnā faila lai varētu veiksmīgi noslēgt šīs sarunas. Pateicos visiem ēnu referentiem par ļoti svarīgo lomu, ko te ir spēlējušies sarunā. Šī vienošanās ir ambicioza un līdzsvarota. Arī ir atregulējumi šeit emisiju standarts pasažieru automobīļiem un komerciāliem transporta līdzekļiem. Tātad, lai 2030. gadā uh, Um, tie būtu vairāk kā 30% samazinājumi, un 2025. gadā sasniegsim 50%. Tas nodrošinās, ka investīcijas jau notiek tagad. Innovatīvu, tehnoloģiski neitrālu mudināšanas sistēma arī, vai, arī motivēs ražotājus. Arī spēcīga pārvaldības sistēma. Uh, notiek realitātē, ne tikai laboratorijā. 2023. gadā izvērtēsim likumdošanas efektivitāti. Šī jaunā likumdošana uh, sauszemes transportu noliek uz pareizā ceļa. Uh, tas būs tīrāks un mēs esam ceļā uz klimata neitrālu ekonomiku. Kādi galvenie uh, ieguvumi? Esam vienojušies pār mērķi rādītājiem, tas novedīs pie 24% samazinājumu siltumnīca efektu gāžu uh, sektorā transporta jomā 2030. gadā. Tas palīdzēs dalībvalstīm sasniegt arī jo, um, savus aizstošos mērķus. Pilsoņiem būs tīrāks gaiss, Pateicoties jaunai likumdošanai, patērētājiem arī būs ekonomiski ieguvumi, jo viņi ietaupīs apmēram uh, vairāk kā tūkstoši eiro par vienu mašīnu visu lietošanas laikā. Arī likumdošana palīdzēs modernizēt Eiropas Savienības ekonomiku, automotīvu, eh, autobūvis sektoru, lai veicinātu investīcijas, inovācijas, tīrākā tehnoloģijā, mudinājumu sistēma, nulle emisiju um, transporta līdzekļiem arī ļaus ražotēm attīstīt šādu transporta līdzekļu. 35 miljoni nulemisiju transporta līdzekļi būs uh, uz uh, mūsu ceļiem uh, tuvāko gadu laikā. Tam būs likumdošanai būs arī pozitīva ietekme uz uh, nodarbinātību. Tiks radīt vairāk desmit tūkstoši jaunu uh, Uh, darba vietu, arī akumulātoru ražošanas jomā, lai būtu arī ilgspējīga konkurētspēja akumulātoru ražošanas ķēdi. Tas veicinās izaugsmu nodarbinātību. Tāpat laikā likumdošana ļaus arī realistiski un raiti pāriet uz nulemisiju transporta līdzekļiem. 2030. gadā lielais vairums jauno transporta līdzekļu 87% būs vēl arī iekšdedzes. Uh, dzinēji, taču hibrīda transporta līdzekļi spēlē svarīgu lomu. Te būs pietiekams laiks, lai varētu veikt nepieciešamas investīcijas, lai arī varētu apmācīt uh, strādājošos, strādāt ar jauniem transporta līdzekļiem. Uh, Tad arī jāinvestē infrastruktūrā, īpaši līdz 2030. gadam 4,5 miljoni arī uzlādes, cen, uzlādes šīs stacijas būs jāizveido dalībvalstīs, un tas nozīmē liels investīcijas Eiropas nacionālā reģionāla līmenī. Dāmas kungi deputāti aicinu atbalstīt šo ambiciozo līdzsvaroto vienošanos, par ko balsosiet rīt. Un arī pateicos arī par iespēju man doto uh, jūs informēt par Eiropas komisijas paziņojumu par to, ka arī kompānijas atbalsta šo vienošanos Eiropas Savienību tādējādi uz pareizā ceļa uz tīro mobilitāti. Paldies jums visiem par atbalstu! E, Paldies komisāru kungām, un tagad došu vārdu Delī kundzei transporta un turisma komitejas vārdā lūdzu komisār! Godātais komisār kungs, dāmas kungi, kolēģi, nu man te ir jāpauž dusmas. Automobīļa industrijas lobbyists Tavares kungs mūs uh, Eiropas parlamenta deputātus nosauc par amatieriem, jo mēs gribam samazināt CO2 emisijas transporta līdzekļiem Eiropā. Amatieri, jo te jaunieši iet ielās un iestājas par klīmatu, viņi gaido mums, lai mēs rīkotos, lai mēs būtu atbildīgi un aizsargātu nākamās paudzes. Transports ir 30% emisijas. Eiropā lielākā daļa emisija nāk no sauszemes transporta. Te paredzam samazināt par. Uh, 37,5% viegliem transporta līdzekļiem ne jau rītdien, bet 2030. gadam. Tie, kuri vēlas pārcelt uz vēlāku laiku cīņu pret klimata izmaiņām, ir klimata skeptiķis. Tavares kungs, ja viņš grib būt vēstures pareizajā pusē, viņam ir jāinvestē tagad, lai ražotu ātrāk uh, zemes emisiju transporta līdzekļus. Tas ir labi klimatam, tas ir labi darba tirgumu. Paldies! Mm. Teraz eh, Paldies. Tagad uh, došu vārdu uh, Gīzekas kungam, Gīzeka kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdēt. Eiropas automobīļu industrijai piegādātājiem uh, strādāt, jo šiem, šī situācija ir kļūst nopietna. Rīt mēs balsosim par emisiju samazināšanu līdz 2030. gadam par 37,5%. Ir tādi, kas uzskata, ka šie mērķi ir pārāk uh, pieticīgi, citi, ka pārāk tālējoši. Es atzīstu, ka šo mērķu sasniegšana var būt sarežģīta. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst, ar kādām uh, Um, normā mēs sākām no šo diskusiju. Sociāldemokrāti vēlējās 50% samazinājumu, zaļie 75%. Tas nebūtu reāli un tiktu uh, zaudēts desmitiem tūkstošu darba vietu. Un uh, arī uh, elektromobīļu uh, ieviešana vienkārši pārvietotu emisiju radoš, razīšanas vietu, un mēs uh, uzskatām, ka tagad piedāvātais samazinājums ir uh, reāls un arī 2020. gadā tiks uh, izvērtēta likumdošanas atbilstība un arī 31% uh, kravas transporta līdzekļiem ir reāls. Mums ir jādomā par modernām tehnoloģijām arī uh, automobīļu nozarei jādomā par tehnoloģiski neitrāliem e, risinājumiem, un es arī par to turpināšu cīnīšos. Šis kompromiss mums ir jāatbalsta un jānodrošina ražotājiem plānošanas e, drošība, un e, š, mums ir jāsāk šis darbs. Paldies. Tagad sociālo demokrātu. Sociālais demokrāta vārdā Velkenkungs. Ko tad es priekšstādētāji paldies? Vispirms es gribu teikt, ka mēs ļoti intensīvi esam debatējuši par šiem jautājumiem, un ar šo priekšlikumu mēs iestājāmies par tīrāku mobilitāti un arī eh, tādu mobilitāti, kas būs lētākā patērētājiem, šīs pārmaiņas notiks, un dalību valstīm jārada nepieciešamie apstākļi, lai tas varētu tikt īstenots. Bet uh, eh, sociāla demokrātiem ir jāuzņemas atbildība arī par strādājošiem, un tādēļ arī regulā, kā uh, to norādīja Gizekungs, ir um, īstenota tehnoloģiski neitrāla pieeja. Mēs nevaram izslēgt neko, jo arī degvielu mēs varam izmantot labāk nekā tas ir šodien. Uh, un mums, Eiropiešiem, ir jādomā par to, lai taisnīgums būtu mūsu centienu centrā un tāpat jānodrošina pārkvalifikācija un tā, turpmākā um, apmācība uh, strādājošiem ir labāk arī jādomā par labāku darba pārvā, pārdalīšanu. Tas ir svarīgi mūsu uh, sabiedrības nākotnei, un tieši jaunieši demonstrē un iet ielās un prasa, lai arī viņiem vēl kaut kas paliek no šīs pasaules nākotnē. Rubiga kungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet uz to? Tad no Rubiga kunga zilās, vai jūs akceptējat to? Nē, es uh, nepiekrītu. Es domāju, CDU kolēģiem vajadzētu mācīties uh, uzvesties uh, šajā parlamentā un neizmantot zilo kartīti ļaunprātīgi. Eh, paldies, un es gribētu eh, lūgt atturēties eh, no šiem iekšējiem strīdiem starp vienas valsts partijām un neizmantot šo arēnu šīm politiskajām cīņām. Dodu vārdu nākamajam runātājam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vairāki duči jaunu cilvēku protestē pie parlamenta ēkas uh, Briselē, jo viņi protestē pret Beļģijas likumdošanu klimata jomā. Es domāju, ka mums ir laiks uh, ķerties no vārdiem pie darbiem. Uh, Uh, mums priekšā ir plāni mēķu sasniegšanai, uh, mums jau ir uh, flāmu klimata un enerģētikas plāns, kas gaida ieviešanu. Šajā Eiropas parlamentā mūsu sasaukuma laikā esam sasnieguši ļoti ambiciozu klimata pakotne. Tagad ir iedakta zaļā gaisma konkrētiem pasākumiem. Līdz 2030. gadam vieglajām automašīnām ir jāsasniedz CO2 CO2 emisiju samazinājums par 37%. Eh, Beļģijas transporta eh, nozare eh, dod 25% no visām emisijām Beļģijā, un es domāju, ka mums tādēļ ir svarīgi rīkoties. Mēs atbalstām arī aicinājums ieviest tehnoloģiski neitrālu zaļināšanu autoparkā, jo tas e, veicinās inovācijas, uzlabos gaisa kvalitātu mūsu e, pilsētās, jo mūsu pilsoņiem ir tiesības uz tīru gaisu. Ja Eiropa vēlas konkurēt ar Ķīnu, tad mums ir jāveicina, lai mūsu autoražotāji vairāk izmantotu inovācijas un e, ražotu vairāk um, bez emisiju un maz emisiju transporta līdzekļus. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Torvaldu kungam Alde grupas vārdā, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Godēties komisāra kungs. Sākumā es gribētu teikt dažus jaukus vārdus Mirjamai Dalī. Kā jūs zināt, mums bija visai smagas sarunas ar padomi Un, ja mieriem nebūtu tik stingra, kāda viņa bija, tad iespējams, ka rezultāts būtu citādāks. Tāpēc vēlreiz paldies tev. Un tagad daži fakti. Fona informācija. Mēs veicām aprēķinus. Somijā elektriskais transporta līdzeklis radīs uh, emisijas 48 grāmi uz uh, kilometru. Kāpēc? Jo uh, šis tīkla. Uh, Niks arī ir tas, kas nosaka šīs atšķirības. Vācijā elektriskā transporta līdzeklis saražotu 131 grāmu emisiju uz, kilogramu, uz kilometru. Tāpēc mums arī bija šī smagā cīņa, jo nakts vidū mēs gaidījām zvanu no Berlīnes. Lūk, Tad nu, tagad ir jautājums par to, kāds enerģijas uh, miks ir pieejams uh, tīklā. Ja mēs nemainīsim nākotnē šo situāciju, tad mm, mēs izgāzīsimies. Var teikt, ka man septiņgads vecais dīzelis ar atjaunojumu otros paudzes biodegvielu rada mazāk CO2 emisiju uz kilometru nekā elektriskais transporta līdzeklis Vācijā. Gudētie vācu draugi, es domāju, ka e, jums e, jāstrādā arī pie tehnoloģijām, lai mainītu šo uh, tīkla saturu, jo citādi jūs būsiet zaudētāji Eiropā. Lielas paldies tālāk, Eikhaut kungs, uh, zaļo grupas vārdā. Es redzu, ka ir zilās kartītes jautājums. Vai jūs, Torvald kungs, pieņemat zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, zilās kartītes jautājums. Jā, es gribēju kolēģim Torvaldam jautāt vai uh, viņš nav uh, sapratis, ka ETS CO2 izmaksas ir pieaugušas par 20 eiro, tātad līdz ar to uh, rūpniecībā šīs emisijas samazināsies, un vai jūs arī nezināt, ka mēs Vācijā ir uh, nolēmts uh, atteikties no ogļu izmantošanas uh, elektrības ražošanai, vai tas tiek ignorēts? Būtībā divi jautājumi tika uzdoti. Jā, ar uh, lielu prieku atbildēšu uz šiem jautājumiem. Mēs esam Vācijas ogļu komisijas e, ziņojumu e, lasījušies. Pareizi saprotu, tas notiks 2036. gadā šī e, izstāšanās no ogļu izmantošanas, un mums vajadzētu rīkoties straujāk uz priekšu. Un ar lielāko enerģiju censties visu mainīt. Ich danke, ich danke Ihnen. Paldies! Tagad vārds Ekauta kungam. Vārds. Thank you very much. Paldies! Vispirms es arī gribētu pateikties referentē Mirjamai Dalī par lieliski paveikto darbu un vienošanos tiešām arī parlamentā. Uh, Eh, tā bija liela cīņa, jūs te vēl dzirdat dažas vecās balss, kas nav apmierinātas, bet ir arī padomē tā bija milzu cīņa, bija ļoti liela atšķirība starp progresīvām valstīm un valstis, kuras uh, neko negribēja darīt, un pati Vācija ir šķelta, vīdes ministri grib lielākas ambīcijas, bet industrija un transporta ministrija atkal nevēlas to. Jā, bet nu, ļoti labi, ka pol politikas iet eh, virzās uz priekšu un par komisiju. Jā, jūs nācat klajā ar priekšlikumu, bet tik bieži tas nenotiek, ka gan padomu un parlaments jūs am priekšlikumu padarīja ambiciozāku. Es ceru, ka tā ir mācība komisijai. Ja jūs piedāvājat priekšlikumus un Kādreiz komisija vēlējās būt pa vidu, bet uh, klimata priekšlikumos bieži vien jūsu piedāvājumu uzlaboja abas darējas uh, institūcijas. Domāju, ka arī komisija te vēl var laboties nākotnes priekšlikumos. Uh, par uh, mērķi rādītājiem. Tie ir ļoti svarīgi, lai inovācijas uh, autotransporta nozarē notiktu arī Eiropā. Un tas, ko mēs jau tagad redzam, ir šīs regulas ietekme. Pat vācu autoindustrija runā par to, ka viņi vēlas pilnībā elektrificēt savu transportu. Tad jūs redzat, uh, kā autobūvis nozare Vācijā pat ir izkustējusies, un tas norāda uz to, ka regulējumam ir nozīme, un tas ir arī tas, ko mēs te paveicām. Paldies! E. Tagad dodu vārdu Konečnas kundzei pusotra minūte, lūdzu. E, pane komisāri, kolēģiņā, kolegovē. Priekšsēdētāja komisāra kungs, dāmas un kungi ja paraugāmies uz sarunu rezultātu un šo dokumentu, tad var teikt, ka esmu apmierināta ar iznākumu, jo, kā jau kolēģi teica, sarunu process bija smags un grūts, un liels paldies uh, Dālī kundzei par uh, viņas uh, tādu stingro pozīciju. Uh, bet jāsaka, ka šis ir tikai sākums. Mums ir nepieciešams iet tālāk. Mums ir jāatbalsta um, tīrais bezemisiju transports. Publiskā sektora atbalsts ir pārāk mazs un nu, pārāk novēlots, un tādēļ gribētu vaicāt. Kam tad um, šī, šos jaunos automobīļus automobūvs nozara varēs pārdot? tie būs ļoti dārgi. Komisija mazgā rokas nevainībā, un viņi ir uzlikuši visu slogu nozars pleciem. Infrastruktūra joprojām ir ahilēja papēdis eh, zaļajiem automobīļiem, bet neviens nevēlas sākt investīcijas šajā infrastruktūrā neviens nevēlas būvēt automobīļus tādēļ, ka nav sagatavota infrastruktūra. Tā kā lūdzu, nedusmojieties uz mani, kolēģi, tas ir pareizais pirmais solis, bet esam atvēruši Pandoras lādi, jo vēl ir jādara milzīgi daudz. Tā bija domāta kā pakotne, bet mēs neesam neko citu izdarījuši. Paldies! Paldies! Eh, tālāk! EFDD eh, grupas vārdā Evī Kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! 2017. gadā, pie, ņemot vērā, ka sauzemes transports ļoti daudz patērēja benzīnu, emisijas Eiropā pieauga. Tāpat kā arī vidējais CO2 rādītājs jaunajos transporta līdzekļos. Pat ja dīzeļu transporta līdzekļu skaits samazinās un hibrīdu un elektriskie transporta līdzekļi ātri pieaug, 2019. gadā mazāk ir pie, pie auto pārdevējiem var iegādāties mazāk kā 20 šos jauno veidu transporta līdzekļus. Un tas tikai norāda uz to, cik svarīgs ir šis tiesība akts, ko pieņemam. Jo mēs runājam par transporta uh, li, nozares dekarbonizāciju, tas pārveidos transporta līdzekļu uh, Uh, sektoru daudz ilgspējīgāk, un tur samazināsies emisijas. Man ir lepnas, ka esmu lepna, ka no piedzvaigžņu kustības strādāja pie šīs regulas, sniedz tavu dēvumu, un arī cīnījāmies pret tiem, kuri gribēja fosīlo autotransportu nozari par sliktu mūsu pilsoņu veselībai. Taču ir nepieciešams investēt, uh, jāstrādā pie, pie ūdeņraža transporta līdzekliem, tas tur, tur varētu radīt arī vairākus tūkstošus jaunas darba vietas līdz 2030. gadam, lai tiešām šī pārējai būtu vienlīdzība, neviens netiktu atsāts novērtā. Liels paldies arī Dālī kundzei par paveikto darbu. Paldies tālāk Lančīnī eh, kungs ENF grupas vārdā uz vienu minūtu, lūdzu. Presidente. Paldies priekšsēdētāji, mērķirādītāji, CO2 emisiju samazinājumi, kas ir šajā priekšlikumā, ir nereāli. Netiek ņemt vērā tehnoloģiskā realitāte, esošā socioekonomiskā situācija. Tas ļoti smagi ietekmēs autotransporta autobūs um, nozari, kur strādā vairāk miljoni cilvēki Eiropā. Tehnoloģiski tas nav īstenojams. Varbūt tikai un vienīgi elektriskais ir transporta līdzeklis risinājums. Eiropa nebūs konkrēti spējīga, bet, at, bet gan atkarīga no izējiem materiāliem, akumulatoriem, kas nāk no vienas valsts, Ķīnas. Un, um, Liela daļa uh, šo jauno akumulātoru patentu atrodas Āzijā, un tos arī šis akumulators nemaz nevar uh, uzlādēt uh, Eiropā. Hipotētiskajā klauzula ļauj pārskatīt mērķi rādītājs 2023. gadā, bet ar to nepietiek. Autobūves uh, nozarē nepieciešami ilgtermiņa industriālie plāni, un šāda veida tiesību akti ir ne bezatbildīgi. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Līzes kungs pusotra minūte. Lūdzu, vārds jums! Jā. Paldies, godātie kolēģi! Klimata aizsardzība un darba vietu aizsardzība ir lietas, kam jāiet roku rokā. Un tādēļ, pieņemot tiesību aktus, ir jāizvērtē, kā tas ietekmē nodarbinātību, un es pat teicos arī par uh, ietekmes novērtējumu, kas ir veikts. Rezultāts bija skaidrs. Uh, 50% vai 75% samazinājums uh, uh, maksātu darba vietas Eiropā. Un, bet uh, šī analīze rāda, ka apgalvot, ka katrs procents, kas pārsniedz 30% robežu, būtu katastrofa. Tā tas nav, un uh, komisijas uh, vērtējumā ir uh, izvērtēt 40% slieksnis, un tātad mums vēl ir manevrēšanas iespējas. Uh, Uh, un uh, mums ir uh, tādēļ jārīkojas, jo jaunieši no mums uh, prasa uh, aktīvi rīkoties. Tātad šis piedāvātais kompromiss ir saprātīgs kompromiss. Visi ir devuši savu ieguldījumu, gan referenti, gan Eiropas tautas partijas grupa, gan uh, Eh, komisārs eh, Kaņete, gan eh, padomēs vārdā Kestingers kundze arī ļoti labi ir strādājis. Paldies tagad Cofolī, kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropai ir kustība, kustība uz jaunu attīstības modeli, ekonomika, kur ir nulle oglekļa emisiju. Šī šis ir ceļš uz tīrāku vīdi, mazākiem, eh, mazākiem izšķērdējumiem. Par 40% eh, palielināsies gan personu, gan preču aprit līdz 2030. gadam. Sauszemes transports veido ārkārtīgi lielu emisiju īpatsvaru. Šodien transporta līdzekļu veido 5% no Eiropas IKP. Šīs uh, šīs ienākums mēs pēc tam iztērējam, lai uh, ārstētu mūsu pilsoņus un mazinātu klimata izmaiņas. Taču šis ir jāmaina regulāri ļoti saistoši ambiciozi mērķi par emisijām, par uh, uh, ja nu transporta līdzekļu, komerc transporta līdzekļu, degvielas maiņu. Uh, Eh, un ir arī jāizbeidz visi šie izmēģinājumi laboratorijās, eh, jābūt rezultātiem reālos apstākļos. Mēs gribam eh, veicināt privātos un valsts investīcijas, lai varētu Eiropas autotransporta nozare vairs nebūtu atkarīgi no naftas, kā tas ir pašlaik 94% apmērā. Arī jāatbalsta strādājošie, lai viņi varētu pārkvalificēties. Uh, ir jāmainās, un regula, šī regula ir solis pareizā virzienā, lai uh, būtu jauns dzīvesveids, lai respektētu vidi un līdzpilsoņus. Paldies tālāk, Runga, Longren kungs, viena minūte. Tak för ordet. Miljömål, det är såklart bra att... Paldies, ka devāt man vārdu. Uh, vides jautājumi, protams, ir uh, Eh, svarīgi, bet nosakot mērķus, mums ir jābūt realistiskiem. Mums ir eh, jānosaka tādi mērķi, eh, lai ražotāji tos var reāli sasniegt ar pieejamajām tehnoloģijām. Jo pretējā gadījumā mēs pievilsim autoražotājus. Mums ir jārūpējas, lai tehniskās prasības, ko nosakam likumdošanā, ir tehniski īstenojamas. Es dzīvoju lauku apvidū un es eh, neesmu pārliecināts, eh, ka eh, būs pieejams pietiekam daudz uz, uzlādes vietu elektromobīļiem. Tāpat arī lielajās pilsētās es nedomāju, ka visiem būs iespējams tos uzlādēt, ir īpaši lielajās pilsētās, un ne visiem tā būs alternatīva. Paldies! Zilās kartītes jautājums no Rubikungs. Vai jūs akceptēsiet? Jā, lūdzu, Rubikungs. Paldies! Mans jautājums ir par uh, to, kas 70 kg sver uh, akumulators, 70 kg sver dīzeļdegviela var nobraukt ar dīzeli uh, uh, daudz uh, mazāk nekā ar uh, elektrību. Kā jūs skatāties uz šo efektivitāti? En vanlig bil också med förbränningsmotor Elbilen fungerar till en... Uh, automobīlis ar uh, iekšdredzes uh, motoru uh, darbojas vienmēr, ar elektromotoru nevienmēr, bet priekšsēdētājs pārtauc jau nav nodrošināts lukams visās valodās tehniskas kļūmes dēļ. Elbilen fungerar inte för, för alla. Tātad elektrisko mm, automašīnu es nevaru izmantot visiem uh, mērķiem, ja man jābrauc 70 km dienā, es ļoti labi to varu izdarīt ar elektromobīli, bet uh, uh pilni uzlādētu akumulātoru es dažā, dažreiz varu nobraukt tikai 100 km. Un, uh, Mums ir uh, citi alternatīvi uh, atjaunojamie kurināmie, jo ar elektrību mēs nevaram visu izdarīt. Paldies tālāk, uh, Gerbrandī kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Man šķiet, ka būtu būtu prātīgi e, vienoties, ka pēc pāris gadiem mēs atkal sanākam kopā un tad paraugāmies atpakaļ uz e, šo e, ķīviņu, kas mums te šodien ir izvērsies, jo skumjā patiesība ir tāda, ka tehnoloģijas mainās tik ātri, ka, mē, ka mēs kā likumdevējs netiekam tie, tām līdzi. Uh, Vakar eh, BMW pasludināja par to, eh, ka eh, tie sāk ražot, palaiž ražošanā jaunu elektromobīļa modeli, kas bez uzlādes var nobraukt 600 kilometrus. Eh, tirgus sāk mūs apsteigt. Es balsošu par šo kompromisu, bet es zinu, ka jau pēc diviem gadiem tas būs novecojis. Un paldies, eh, ka tirgus attīstās ātrāk nekā mēs eh, pieņemam likumdošanu. Paldies Dalundas kungu, neredz, kuram vajadzēja būt nākamajam, viņa šeit nav. Tālāk došu vārdu Boilānas kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Sabiedrība uh, mūs uzteica, ka pagājušā gada oktobrī pieņēmām ambiciozu likumdošanu, skaidri raidot signālu autobūvis uh, nozarei, ka uh, tā ir jātiecas uz uh, klimatu mērķu sasniegšanu, bet uh, žēl, ka galīgais rezultāts vienošanās uh, um, rezultātā starp padomu un komisiju ir padarījis šo likumdošanu vājāku, kuras mērķis uh, bija vērsties jāvēršas pret lielāko piesārņošanas avotu. CO2 emisijas no transporta arvien pieaug un centieni uzlabot jauno automobīļu eh, degvielas efektivitāti mazinās. Mums ir jābeidz eh, tiekties uz eh, politiskiem kompromisiem, jo Parīzes nolīguma mērķu sasniegšana ir ne tikai parlamenta pienākums, bet arī padomas pienākums, un tā nedrīkst to ignorēt. Paldies! Tālāk došu vārdu Moitēna kungām. Viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētāji, mēs šodien runājam par schizofrēniju, kas uh, šie uh, parlaments pauž attiecībā uz uh, automašīnu uh, CO2 emisijām. Plāna veidā, plānveidīgi tiek meklēti dažādi risinājumi. Mēs runājam par to, ka elektroautomobīļiem Eiropas Savienība aprēķina nulle emisijas, kaut gan no fizikas viedokļa tas ir pilnīgi neiespējami. Dalīkums, gan jūs runājat par nulles uh, emisiju automobīļiem, tas liecina par jūsu nekompetenci. Un uh, Eh, tagad tiek eh, notiek centieni eh, maz, novājināt Vāciju, kaut gan tieši Vācija finansē lauksaimniecības politiku un, un citus jautājumus, un tas viss slikti beigsies. Un arī Vācijas valdība, ko jūs necienat, diemžēl arī cieši no tās pasa, pašas šizofrēnijas. Tagad vārds uh, Grostetes kundze nav, tādēļ došu vārdu Gūtelandes kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Zviedrija ir viena no tām valstīm, kuras ekonomika lielā mērā ir atkarīga no autobūvas nozares. Tādēļ mēs vēlamies, uh, lai likumdošana būtu tāda, kas veicina ilgtspējīgu un dinamisku autobūvas nozari. Tādēļ uh, mēs uh, Zviedrijas sociāldemokrāti gan šeit, gan arī mājās cenšamies atbalstīt um, ambiciozu likumdošanu no vides aizsardzības viedokļa. Mēs pat gribētu redzēt vēl lielākus emisiju samazinājumu mērķus noteiktus eh, šajā eh, likumdošanā. Eh, bet, protams, mēs atzīstām mūsu kolēģis Dālī paveikto smago darbu. Sociāldemokrāti balsos par šo ziņojumu. Rīt mēs balsosim par emisiju standartu uzsvērtu striktāku noteikšanu gan sabiedrības veselības, gan vides, gan arī autobūvas nozars vārdā, lai tā būtu stiprāka nākotnē. To mēs darām savā un Eiropas nākotnes interesēs. Paldies! Tālāk došu vārdu Kölmelkungam. Lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Šis uh, priekšlikums priekšlikums balstās ne tikai uz nereāliem mērķiem, bet vēl vienreiz ir jautājums, kāda ideoloģija šeit tiek īstenota. Šī ideoloģija ir vērsta pret individuāliem transporta līdzekļiem, komisāra Kaņete, ja jūs runājat par bezemisiju transporta līdzekļiem, tā ir utopija. Šādas transporta līdzekļi nepastāv un uh, nav iespējami. Un tagad tiek runāts par elektromobīļiem kā nu, to vienīgo risinājumu, bet arī jāatcerās, ka elektrību, piemēram, Vācijā ražo elektrostacijās, kur izmanto ogles un arī naftu Un tas skaidri parāda, ka salīdzinot ar iekšdedzes dzinēju, elektromobīlis rada tādu pašu slodzi videi. Un e, mēs šos faktus nevaram ignorēt. Un mēs pastāvīgi e, esam, e, mūsu uzmanības centrā ir vieglie pasažieru automobīļi, bet kas ir citās jomās, piemēram, kuģi, tie daži kuģi rada tādu pašu piesārņojumu kā visas vieglās automašīnas uz Vācijas ceļiem. Ajūzo kundz, pusotra minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji komisāri, kungs, dāmas, kungi deputāti. Šī regula mums sniedz uh, tiesiskos atvēru visām dalībvalstīm, lai mēs varētu sasniegt Parīzes vienošanās mērķus tuvāko gadu laikā. Nosakot šos mērķus, Eiropas Savienība sniedz autobūs transportam ļoti skaidru orientāciju, lai nākotnē šī nozara varētu plānot savus investīcijas tehnoloģijā, turisma. Jau nav viegli komerciālie transporta līdzekļi ir ļoti svarīgi arī Spānijā dalībvalstīm. valstīm būs jāveic dziļa um, reforma, lai varētu notikt uh, ilgspējīga pārēja. Taču šajā pārējā jāgarantē arī tas, lai tiktu sasniegti vides mērķi, tāpat laikā, kad arī tiek. Uh, um, Stimulēt ekonomiskā aktivitāte nodarbinātība. Jābūt ļoti piesardzīgiem, jāpievērš uzmanība uh, vājākiem reģioniem. Uh, šī pārēja skar ne tikai autobūvis nozēr, tas skar visus arī rezerves daļu ražotājus. Eiropas komisijai tiešām jāpieņem, jāizstrādā patiesa industriālā politika, jāveic analīze, jāparedz specifiski pasākumi vissvarīgākiem rūpnieciskiem sektoriem Eiropas Savienībā. Šis ir ļoti svarīgs jautājums nākamo gadu laikā. Noslēgumā komisāri kungs apsveicu par darbu visā šai sasaukumā, ko veicāt ne tikai šai konkrētajā nozarē bet arī tas, ka mums tagad ir Eiropas Savienības ceļa kārte un tā ir pieņemta līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tagad mums ir arī emisiju samazināšanas stratēģija līdz 2015. gadam. Paldies un apsveicu! Rubiš. Eh, Paldies! Tagad Rubika kungs pusotru minūtu lūdzu. Didint. Paldies priekšsēdētāji. 44 miljārdi eiro investīcijas. Uh, tagad uh, tiek diskutētas Volkswagen, tas nozīmē, ka tas viss kļūst ļoti dārgi, tas uh, auto ir sociālas jautājums, uh, ka daudzi vairs nevarēs atļauties braukt ar automašīnām. Tālāk mēs uh, visi uh, zinām, ka uh, arī uh, ražošana un uh, pārstrāde ir uh, uh, uh, svarīgs jautājums, un dīzeļmotors rada 119 uh, gramu izmešus uz 100 kilometriem. Uh, Uh, elektrību 177 un elektrībai vēl vairāk, un tādēļ ir uh, jādomā par uh, biodegvielas izmantošanu, un es noraidu automelektrību, jo tā ir kaitīga videi un rada apdraudējumu. Šaldemozes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs eh, gribam aizsargāt eh, vidi un sasniegt mērķis eh, atbilstoši Parīzes nolīgumam un ja vēlamies maz emisiju ekonomiku, tad uh, mums ir jāspēr solis pareizā virzienā un kā tāds būtu šī likumdošana un tās pieņemšana. Mēs prasām, lai automobīļi uz mūsu ceļiem uh, būtu vidē draudzīgāki un lai to emisijas samazinātos, un tādēļ esmu pateicīga uh, Dalī kundzei par ieguldīto darbu un par to, ka šis teksts ir šeit uh, mūsu rīcībā, bet, diemžēl, um, man ir žēl, ka mūsu ambīcijas ir pārāk zemas. Mēs pat gribētu redzēt 45% samazinājumu ar to, kas ir šeit, nepietiek. Šeit parlamentu priekšā un arī citviet jaunieši iziet ielās un pieprasa, lai mēs eh, būtu izlēmīgāki, ambiciozāki. Eh, bet jāsaka, nav jau vainojams parlaments šajā zemajā ambīcija līmenī. Vainojama ir padome. Eh, bet jāsaka, ka Es atbalstīšu šo likumdošanu, jo kaut arī neliels, bet tas ir solītis pareizajā virzienā, un mums ir jāraugās arī, lai uh, padome tiktu turēta stingrā pavadā, un mums ir jāraugās, lai padome uh, un komisija darītu visu, kas tās spēkos. Paldies tālāk, Gambjūzes kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, gudrētais komisāra kungs. Pirmkārt, es gribētu apsveikt referenti Dalī kundzi, gribu apsveikt arī Gizekas uh, uh, kungu par uh, lieliski paveikto darbu sarunās. Ja šī vienošanās ar pārdomu ir milzīgs sasniegums, lai varētu sasniegt dekarbonizācijas mērķus, lai tā būtu garantija taisnīgai pārējai, garantējot tehnoloģisko neutralitāti. Uh, kas vienmēr ir jāpaturprātā likumdevējam. Rītdienas balsotāji, eh, rītdien balsosim par tiesību aktu ir kārtējais pasākums, eh, ko mēs pieņemam, eh, lai varētu apkarot klimata izmaiņas. Šis sasniegums Junker komisijā pateicoties arī Arieskaņēte kungam. Pilsoņi to pieprasa, Katru piekdienu, ka mēs nevaram pārcelt uz vēlāku laiku šo cīņu pret klimata izmaiņām, nevaram atļauties arī to zaudēt. Paldies, komisārkungs! Paldies tālāk, Zoriņo kungs! estamos a apreciar garante uma transição energética sustentável. Mēs e, šobrīd klausāmies vienu un otru argumentos. Mēs gribētu atbalstīt uh, e, ilgspējību, uh, un jauno tehnoloģiju izmantošanu privātajās automašīnās, nodrošinot nulles emisijas, lai tiktu ņemti vērā reālie braukšanas apstākļi un ir jācīnās pret dažādām krāpšanas metodēm, ko atmaskoja parlamenta izmeklēšanas komiteja, kurā es arī darbojos. Es augstu vērtēju Mirjamas Delī paveikto un uh, visas uh, komandas veikumu. Šis ir ļoti līdzsvarots priekšlikums un uh, tiek saglabātas arī uh, strādājošo intereses un domāts par nodokļu maksātāju interesēm. Mums ir jāpadomā arī par to, kā mēs kontrolēsim normu ievērošanu un kā mēs atbalstīsim teritorijas, lai tās arī varētu modernizēties. Tagad vārds Šmits kundzei Eh, kolēģi, priekšsēdētāji. Es gribētu visiem uh, paraudzīties kopīgi uz to, kas notiek. Trīs uh, desmit uh, procentus emisiju rada transports, 27% ceļu satiksme un no tiem 60% automašīnas. Tātad kopumā, ja ņemam pasaules mērogā, tad būs 0,03% ietaupījums. Mēs gribam uzspiest visiem elektromobīļus, kas būs dārgi un nodarīs kaitējumu rūpniecībai. Šādi pasākumi ir nesamērīgi, pat ja uh, Uh, tiek uzskatīti uh, elektromobīļi par uh, klimata neitrāliem, kaut gan uh, tie uh, elektrības ražošana arī rada izmešus. Tā ir ideoloģiska pieeja, mūsu grozījumi bezatbildīgi tika noraidīti. Mums ir jādomā citādi arī par vidi un par mūsu pilsoņu interesēm. Paldies tagad Blanko Lopesku. Paldies, priekšsēdētāji! Katrs jaunais ziņojums mums nostādāts priekšā realitāti par to, kā ir svarīga ar apņēmību risināt lielāko izaicinājumu, kas ir šodien cilvēcei klimata izmaiņas. Transporta nozara veido ceturto daļu no Eiropas Savienības emisijām. Transporta nozares dekarbonizācija ir pienākums un nevis izvēle. Regula, ko apstiprināsim kā reiz, mums arī norāda to virzienu, kādā iet, lai sasniegtu dekarbonizācijas mērķus. Un te ir runa jā par Eiropas Savienības izaicinājumu, lai mūsu rūpniecības uh,